vienas minūtes runu seansu, un tā kā nākamā punkta referents nav ieradies vēl, tad, ā, Kornelisens kundze, jūs ierodaties tieši laikā. Donc, allons... Tātad mēs uzreiz skatīsim jūsu uh, ziņojumu par um, sieviešu tiesībām Balkānu reģionu valstīs, kas uzsākuši sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Tātad jūs, um, jums došu laiku apsēsties un uzreiz dod jums vārdu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es runāšu angļu valodā un es tikko atgriežos no balsojuma, atvainojos, ka nedaudz nokavējos. Es gribētu patiešām pateikties visiem, kas strādāja kopā ar mani pie šī dokumenta. Protams, tie ir ēnu referenti, bet arī sekretariāta darbinieki komitejā un Eiropas komisija, kas uh, visos uh, šī ziņojuma tapšanas posmos niedz mums uh, padomu, dalījās pieredzē Uh, un savos, uh, savā zināšanās, un tas tiešām bija lieliski. Un gandrīz visas uh, Balkānu valstu valdības reaģēja uz ziņojumu projektu, uz grozījumiem, daudzas nevaltiskās organizācijas, vairāk kā 20 bija šeit iesaistīts dažādas aģentūras, tātad ļoti daudz cilvēki bija iesaistīti šī ziņojuma tapšanā. Uh, Un uh, tagad uh, pat pirms balsojuma šis ziņojums jau var teikt, ka ir uh, pildījis savu lomu, proti ir veidojušās plašas debatas Balkānu valstīs par sieviešu tiesībām. Uh, Un es jau tagad uh, redzu, ka šis jautājums uh, ir kļuvis aktuālāks. NVO izmanto šo ziņojumu, lai virzītu uz priekšu savus mērķus. Uh, es jau esmu ieaicināta uz vairākiem parlamentiem, lai uzstātos par šo ziņojumu pēc tam, kad par to būs nobalsots rīt. Un es ar lielu prieku varu teikt, ka mēs jau uh, tagad. Uh, starp eh, projektu versiju un par to, eh, kas eh, tiks balsot rīt, esam jau izsvītrojuši vienu no ieteikumiem Horvātijai, jo Horvātija to jau ir izpildījusi. Un varbūt, ka nākamgad vai gadu pēc tam, tad, kad tiks veikta pārskatīšana, varēsim svītrot visus ieteikumu pāntus, jo visas valstis būs ņēmušas vērā šo ziņojumu un ieviesušas, virzījušas priekš sieviešu tiesības. Un svarīgākais punkts šajā ziņojumā ir tāds, ka virkne tiesību šobrīd pastāv uz papīra. Balkānu valstis ir ļoti cītīgi strādājušas pieņemot dažādus likumdošanas aktus, lai saskaņotu savu likumdošanu ar e, kopienu tiesību aktiem. Uh, bet eh, daudz kas netiek ievērots, jo vai nu cilvēki nezin par šīm tiesībām, vai nav institūcijas, kurām, eh, kurās vērsties par diskrimināciju, vai arī eh, varbūt tāpēc, ka tiesiskuma sistēma vēl nedarbojas tik labi sieviešu labā, kā tam vajadzētu būt. Tātad ar mūsu ieteikumiem, kas uh, Eh, Tā tad ir izteikti ne tikai kā vispārīgi ieteikumi visām valstīm, bet esam arī ieteikumus rakstījuši konkrētām valstīm. Tātad katrai no valstīm Rietumu Balkānos esam eh, piedāvājuši savus ieteikumus. Mēs ceram, ka uh, tie tiks ņemti vērā un um, valsti sāk šos ieteikumus uh, ieviest, lai varam svītrot tos no nākamajiem ziņojumiem. Uh, Vēl viena no lietām, ko gribētu tiešām minēt, eh, ir, ka es eh, tātad solīju kolēģiem, ka es to darīšu. Mums bija diezgan plašs debats par to, kā eh, saukt vienu konkrētu valsti, vai saukt to par bijušo Dienaslavijas republiku Maķedoniju, vai uh, vispār at, atstāt tikai Maķedoniju, un galu galā mēs uh, panācām plašu kompromisu un nolēmām uh, to uh, saukt pilnā vārdā kā bijusi Dienaslāvijas Maķedonijas republika un runājot par uh, īpašības vārdu, tātad angļu valodā Macedonien, bet latviski tas būtu Maķedonijas. Un es ceru, ka visas uh, ES valstis, gan arī minētā valsts uh, un Man tika norādīts, ka ne visas valodu versijas atbilst uh, tam, ko tikko izstāstīju, bet es ceru, ka varēsim atrisināt šo problēmu tā, lai visi var būt pilnībā apmierināti ar šiem formulējumiem un balst, balsot tiešām no sirds par šo ziņojumu. Paldies, Kornelisens kundze! Un tagad uzreiz ķersimies pie brīvā mikrofona procedūras uzreiz un vārds eh, Sevsevedelskas kundzei. Dziękuję E, Paldies, priekšēdētāji. Šis ziņojums ļauj mums iepazīties ar to, kāda ir situācija Balkānu reģionu valstīs sieviešu tiesībās. Protams, gan kultūra, gan vēsturiskās tradīcijas, ar tā, to var izskaidrot to, ka šajās valstīs mazāk sieviešu uh, strādā algotā darbā. Ir diezgan plaši izplatīti arī dzimumu stereotipi un visai tāda neviendabīgā attieksme pret uh, dzimumiem. Uh, Uh, protams, brīžiem izraisa mūsu protestu. Mm, mm, ir būtiski vērsties ar, mm, paust mūsu nostāju minēto valstu valdībām, vērst valdību uzmanību uz sieviešu tiesību situāciju. Un es ceru, ka parlamenta atzinums palīdzēs situāciju uzlabot. Paldies, priekšēdētājs! Šidlevskas kundze. Es, ņemot vērā statistikas informāciju par uh, vardarbību pret sievietēm, sieviešu tiesību pārkāpšanu, uh, mēs redzam, ka šie dati, lai kādi tie būtu, ir svarīgi lai tiktu skaidrībā par to, cik plaša ir diskriminācija, un Eiropas Savienībai ir jāapkopo informācija un jāskatās, kā uzlabojas sociālā situācija. Ir jāgarantē arī darba tirgū sievietēm iespējas uh, iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Uh, Un mēs vēlamies, lai sievietes vairāk iesaistās uzņēmē darbībā un lai valstis labāk sagatavotos iestāja Eiropas Savienībā. Paldies, Vertmanis kundze! Äh, sieben westliche balkanländer sind beitrittskandidaten und sie haben alle sehr unterschiedlich Um, dalībvalstis, protams, ir dažādas, tajās ir dažādi noteikumi, tās ir dažādi sagatavošās iestājai. Uh, Tomēr būtībā dažos gadījumos eh, jāatzīst, ka mājas darbs nav izpildīts. Valstu progress ir ļoti atšķirīgs un sievietes pārāk maz iesaistās politisko lēmumu um, pieņemšanā. Uh, Kopumā es gribu kolēģei pateikt, ka ziņojums ir ļoti sabalansēts, un sevišķi man patika tas, ka progress ir aprakstīts ļoti konkrēti, tāpēc gribu aicināt šīs valstis neatkāpties, turpiniet kā līdz šim. Nu, tā nu gluži. Lunačeks kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Dāmas un kungi, arī es gribētu pateikties referentēju un ēnu referentiem par, manuprāt, ārkārtīgi labo ziņojumu. Kā kolēģi Kornelisan kundze jau sacīja, daži jau ir reaģējuši un varbūt šo kritiku vajadzētu arī īstenot dzīvē. Es domāju, ka ļoti būtiski koncentrēties uz sieviešu lomu Rietumu Balkānos, tāpat kā jebkur citur, jo ir tik būtiski pēc tiem kariem, kas 90. gados šajā valstī norisinājās, pievērsties eh, tam, lai sievietēm dot vairāk iespēju. Tādi jautājumi, kā vardarbība joprojām daudzās valstīs netiek risināti, un noziedznieki neraug, neatkarīgi no tā, kāda ir viņa izcelsme, nav saukti pie atbildības. Tā skaitā par sieviešu izvarošanu. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Uh, ka ziņojumā tam ir pievērsta uzmanība un ka tieslietu sistēmā tam tiek pievērsta uzmanība politiskā sieviešu līdzdalība politikā. Es domāju, ka tas viss ir jāīsteno dzīvē, ne tikai jāraksta uz papīra. Paldies, Lunčeks kundzei, un tagad paškas kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Lai gan es saprotu, referentes nostāju, izvērtējot sieviešu pozīciju. Es domāju, ka nedrīkst aizmirst par atšķirībām starp pašreizējo ziņojumu un mūsu dokumentu, kur pieņēmām pagājušajā mēnesī un 38. punktu, kur bija runa par Kosovas integrācijas izvērtēšanu. Uh, Mēs eh, šajā dokumentā aicinājām Kosovas parlamentu aktīvāk risināt tāds jautājums, kas ir saistīti ar vardarbību mājās un eh, citām cilvēktiesībām. Mēs arī esam norādījuši ļoti augstā līmenī, ka sievietes ir jāiesaista sabiedrības svarīgākajos sektoros, un šī iemesla dēļ būtu ļoti būtiski, lai dokumentos, kur mēs izvērtējam vienlaiks eh, vienu to pašu valsti, uh, mēs īstenotu ierakstīt arī līdzīgu raksturu tekstu. Paldies Kukan kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, ņemot vērā tradicionālo domāšanu un stereotips, kas joprojām pastāv Balkānu valstīs. Cieņa pret sieviešu tiesībām ir ļoti būtiska modernizācijas pazīme. Kā Eiropas Savienības pārstāvjiem mums ir pienākums dot savu pienesumu, lai panāktu veselīgāku un modernāku sabiedrību, kas, ka, uh, vēlas kļūt par mūsu Eiropas Savienības sastāvdaļu. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība varētu vairāk atbalstīt sieviešu tiesību jautājumu šajā reģionā. Es nedaudz vilcinos sakot, vai te būtu jābūt pozitīvai diskriminācijai un kvotām attiecībā uz sievietēm, vai arī vajadzētu palīdzēt uh, uzlabot eh, apstākļus, lai sievietes varētu iesaistīties uzņēmēju darbībā, politikā un tāpat, lai varētu cīnīties pret stereotipiem un diskrimināciju. Kā politiķis es bieži sastopos ar sievietēm no šī reģiona, kas ir panākušas augst, augsts amats politikā. Kosovas prezidenta, Albānijas un Serbijas integrācijas ministres, bijusi Maķedonijas integrācijas ministra un svarīgs deputāts. Es esmu saprats, ka viņas ir tikušas pie šiem amatiem bez kvotu un citu veidu atbalsta. Paldies, Kornelisons kundzē, par šo burvīgu ziņojumu. Paldies, Kukan kungam. Kleva Kikušas kundze, lūdzu. Paldies, S&D grupas vārdā es gribētu pateikties referentei par labi izstrādātu un svarīgu ziņojumu. Tajā ir uh, uzsvērts, uh, cik būtiska Rietumu Balkānos ir uh, dzimuma līdztiesību loma. Lai gan situācija šajā reģionā uzlabojas, joprojām pastāv problēmas, kas ir jārisina. Viens no galvenajiem izaicinājumiem joprojām ir tas, ka nodarbinātības tirgu ir mazāk sieviešu. Tas nozīmē, ka sievietes lielā mērā ir finansiāli atkarīgs no vīriešiem Otra problēma ir tāda, ka maz sievieši ir iesaistīts lēmšanas procesos gan politikā, gan ekonomikā. Lai panāktu vienlīdzību šajā jomā, mums ir jāīsteno kvotas. Viena valsts jau to ir izdarījusi, bet citas nē. Un mums ir jācīnās pret stereotipiem šajā reģionā. Ir pienācis pēdējais laiks, lai šo valstu valdības uh, apņemtos ievērot starptautisko standārts ne tikai politikā, bet arī ekonomikā. Kā referents sacīja, teorija ir viena lieta, bet praksa ir kaut kas pavisam cits. Paldies! Priekšsādātājas kundze. Stabilitate totală cu legislația internă acestora și de aceea în practică aceste drepturi rămân încă o necesitate. Priekšsādātāja, paldies! Es gribēju teikt, ka Šajās valstīs ir praksē jāīsteno tiesības sieviešu līdzdalība politikā, ir ārkārtīgi būtiska, lai stabilizētu un atrisinātu konfliktus un, protams, arī pātrinātu šo valstu iestājas procesu Eiropas Savienībā. Ir ja īpaši lauku rajonos šobrīd ir tāda situācija, ka daudzas sievietes joprojām tiek diskriminētas reliģisku vai etnisku iemeslu dēļ, un trūks tiesisku instrumentu, pret, lai cīnītos pret uh, vardarbību ģimenē. Tāpat ir arī citas problēmas, kas um, apdraud pamatiesību īstenošanu šajā valstī. Es domāju, ka ir jāīsteno tiesiskās reformas, kuras mērķis, galvenais mērķis būtu Eiropas Savienības vērtību ieviešana attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Paldies Luhan kungam, tagad vārds Koferatī kungam. Grazie, prezidente. Il tema dei diritti delle donne. Paldies, priekšsēdētāji. Sieviešu tiesību jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un vienmēr ir bijis svarīgs. It īpaši tas ir svarīgs tad, ja mēs runājam par valstīm, kas mēģina normalizēt situāciju un uzlabot demokrātiju. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs tieši sekojam, kas notiek šajā jomā, it īpaši runājot par pilsonību Mums arī jāskata vienlīdzības jautājums darbā, jo sievietes jau nav tas stiprākais spēlētājs darba tirgu, un šīs pozīcijas aizvien pasliktinās, ņemot vērā krīzi. Tieši tāpēc mums jāpievērš īpaša uzmanība visam, kas ir saistīts ar šīs lietas būtību, ar metodēm, uh, Un ar to vispār, kā sievietes eh, darba tirgū darbojās, kā viņas iegūst darbu, kā tiek veikta apmācība un tā tālāk. Jo ļoti bieži sievietes tiek sodītas strādājot un tiek diskriminētas salīdzinot ar vīriešiem, piemēram, algu ziņā vai darba tiesības ziņā. Tātad mums jāskatās ne tikai uz pilsonību, bet arī uz sieviešu lomu darba tirgū. Galīkungs. Liels paldies! Es gribētu pateikties referentam par labo darbu, jo vienlīdzība ir kaut kas tāds, kas mums visiem ir dārgs. Diemžēl gan praksē tā bieži netiek īstenota. Pie tā arī atgriezīsimies vēl ceturtdien, kad runāsim par cilvēktiesībām visā pasaulē, un dažās valstīs sievietēm ir ļoti maz tiesību, un tas būtu jālabo. Uh, Bet atgriežoties pie Eiropas Savienības, jā, mums ir oficiāli vienlīdzība, mums ir tomēr iespējas ierobežotas sievietēm virzīties uz priekšu, ir dažādas barjeras, piemēram, runājot par vienlīdzīgām iespējām politikā vai kaut kur citur. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka šīs uh, valstis, kandidāstu valstis liek īpašu uzsvaru uz vienlīdzību uh, starp vīriešiem un sievietēm. Un ja tā tas nebūs, tad būtu jānorāda, ka šīs valstis vienkārši nevarēs iestāties Eiropas Savienībā. Paldies! Boris Kungs, vai jūs esat šeit? Liels paldies! Es arī gribēju apsveikt referentu par lieliski izdarīto darbu. Tad, kad mēs runājam par sieviešu tiesībām, mums ir jāatcerās par to, kāda ir Balkānu vēsture. Dažas no tām ir Eiropas Savienības valstis, dažas tikai gatavojas iestāties, bet vēsture ir bijusi ārkārtīgi sarežģīta. Un tām ir jāsamierinās ar sarežģīto pagātni, ar kariem pagātnē, it īpaši, ja mēs runājam par cilvēktiesību un sieviešu tiesību pārkāpumiem. Bet šodien mēs varam runāt par labākajām praksēm, par labu pieredzi, uh, Un šodien ir pienācis brīdis, lai mēs veicinātu aizvien lielāku sieviešu dalību sabiedriskajā dzīvē. Šeit es runāju arī par augstākā līmeņa vadību uzņēmumos, tātad mums ir tās labākās prakses jāņem vērā un jāveicina šādi te attīstības scenāriji. Mums ir jāmēģina iekļaut visas Eiropas, visas eh, Balkānu valstis Eiropas Savienībā. Uh, Un šī te dzimumu vienlīdzības politika ir ārkārtīgi svarīga šajā kontekstā. Mums ir jārāda piemērs, sagatavojot attiecīgus likumdošanas aktus, padarot uh, pievilcīgu šo te valstu likumdošanas mainīšanu atbilstoši mūsu prasībām. Un, manuprāt, šis ziņojums tieši to arī panāks. Lūdzu, Krosas kundze, tagad jums vārds. Lielas paldies! Es ļoti priecājos par Kornelīsas kundzes ziņojumu par sieviešu tiesībām Balkānu valstīs, un es esmu ļoti priecīga, ka šajā ziņojumā tiek eh, pieminēts visas iesaistītās puses, ieskaitot pilsoniskās sabiedrības organizācijas, parlamentāriešus, valdības pārstāvjus reģionā, un ziņojumā tiek piesaukts arī tēmas, uh, kuras komisija uzskata par ļoti nozīmīgām, tad, kad mēs runājam par dzimumu vienlīdzību Rietumbalkānos. Kā jau tika teikts, ir nepieciešams pilnveidot likumdošanu šajā reģionā, tādēļ komisija ne tikai uzstāja, ka ir jāpiemēro kopienas akī, Uh, dzimumu līdztiesībā, bet arī sniedz finansiālu palīdzību un uzrauga šo nacionālo likumdošanas izmaiņu pirms iestāšanas stratēģijas ietvaros. Un kā jūs zināt, visu Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu uh, attiecībā uz dzimumu vienlīdzību ir strikts nosacījums, lai iestātos Eiropas Savienībā. Tas attiecās arī uz uh, administratīvajām struktūrām, kurām vajadzētu nodrošināt vienlīdzības īstenošanu dzīvē. Tad, kad mēs runājam par dzimumu līdztiesību, tad mēs komisija šeit nodrošinām arī sieviešu tiesnešu apmācību. Tāpat mēs arī dodam uh, līdzēkļus sieviešu tiesību organizācijām un atbalstām dažādas sieviešu iniciatīvas caur Eiropas Savienības tehnisko palīdzību pilsoniskās sabiedrības projektiem. Un jau 2011. gadā mēs piedāvājām iniciatīvu pieeju, lai panāktu izmaiņas tieslietu sistēmā un pamattiesībās. un uh, tas attiecās uz 23. un 24. nodaļu. 23. nodaļa ir pirmā no iestāšanas eh, nodaļām, kas tika atvērta, un eh, pēdējā, kas tiks slēgta. Noslēgumā priekšsādātāja kungs, es vēlos teikt, ka Horvātija kā nākamā dalība valsts, topošā dalība valsts, ir izpildījusi visus nosacījumus attiecībā uz dzimumu līdztiesību, un es varu tikai sirsnīgi sveikt jūsu priekšlikumu sniegt, norādīt, ka Horvātija ir kā paraugs visam reģionam. Tas arī norāda, cik uh, iespaidīgs ir paplašināšanas process. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs, un paldies! Uh, kolēģiem, paldies īpaši Kornelisens kundzei. Mēs rītā balsosim 15 pār 12. Liels paldies visiem. Tagad mēs pāriesim pie Vēbers kundzes ziņojuma par ES hārtu standartu noteikšanu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā. Došu vārdu referentei.